iebilžu, tad šīs kandidatūras būs ieceltas. Grozījums uh, var iesniegt uh, par budžeta plānu 2015. gadam līdz sekojošajiem uh, termiņiem. Komitejām un deputātiem kurs atbalst, un grozījumiem, kurus atbalsta vismaz 40 deputāti, grozījuma termiņš ir 4. septembris, 4. 2014. gads, pulkstens 12. Tas nozīmē frakcijas, respektīvi politiskās grupas, vai vismaz 40 individuāli deputāti, tātad 4. 4. septembris līdz 2012. politiskajām grupām līdz 11. septembrim 2014. gadā 2012. Atbilstošās komitejas ir saskaņā ar 231. punktu 4. punktu reglamentā tekstus, ja